La seduta è aperta. Buongiorno. Labrīt visiem. Atsākam sēdi. Allora, iniziamo con eh, Sākum, sākam ar eh, paziņojumu. Eh, Kolins kundze pamatē NF grupu un iestājas EFDD grupā sākot ar 2019. gada 17. aprīli un tāpat arī Elizabete Gardīnī kundze eh, pamat eh, tautas partijas grupu un eh, pie, vienojas EKR grupai sākot ar šo pašu datumu 17. aprīli 2019. gadā. Tagad pārējām pie darba kārtības. Izskatīsim Balas kundzes ziņojumu par sociālās nodrošināšanas sistēmas koordināciju. Un tagad vārds referentei Balas kundzei 4 minūtes, lūdzu. Oh, Balas kungam. Priekšādātāji, paldies. 2016. gada decembrī tika nolemts pārskatīt 883. Eh, regulas saturu, tas ir par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, saņēmām priekšlikumu no komisijas, un šobrīd nepieciešams uzlabot un būtiski uzlabot situāciju. Uh, ar sociālo nodrošinājumu, ņemot vērā darba ņēmēju brīvu aprit Eiropas Savienībā. Sastopamies ar zināmu paradoksu. Mums ir tirgus, kas ļauj šādu brīvu apriti, bet sociālā nodrošinājuma sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Un līdz ar to situācija darba ņēmējiem ir visai sarežģīta un riskanta, tad, kad runājam par viņu tiesību pārnesamību un izmantošanu vairāk kā par gadu šeit parlamentā strādājam pie šī dokumentu, manuprāt, esam nonākuši pie trim būtiskiem uzlabojumiem. Pirmām kārtām, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, esam spēcinājuši tiesību aktus, respektīvi tiek domāts par to, kur, kādi tieši tiesību akti tiek piemērot, piemēram, norīkotajiem darbiniekiem. Šī iemesla dēļ ir viens ļoti aktuāls jautājums jāatbild, respektīvi mums jāpārliecinās, ka darba ņēmējs pilnīgi noteikti tiek piesaistīts, piesaistīts sociāla nodrošinājuma sistēmai. Uh, un līdz ar to izbauda visas tās piedāvātās priekšrocības. Un mēs esam noteikuši trīs mēnešu iepriekšēju periodu, kurš tam ir jānostrādā, lai tas varētu pēc tam pāriet uz citas valsts eh, sociālo nodrošinājumu sistēmu, un attiecīgi mēs pārliecināmies, ka šie darba ņēmēji tiek piesaistīti vienai vai otrai sistēmai. Eh, un tas, protams, vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka izvairāmies no dažāda veida krāpšanas šai jomā. Līdzīgā kārtā ir šeit iekļauts vēl viens priekšlikums, respektīvi paziņoš, iepriekšējais paziņošanas pienākums uzņēmumam ja tas nosūta darba ņēmējs uz citu valsti. Tas ir šobrīd ārkārtīgi svarīgi, jo mēs ļoti labi zinām, ka liela daļa darba ņēmēji tiek nosūtīti strādāt uz citām dalībvalstīm, bet šīs citas dalībvalstis nereti par to nav pat informētas, jo ir atsevišķi nacionālie tiesību akti, kur tas nemaz nav prasīts, bet šobrīd tiek pat teikts, ka ir tāda laika perioda, kura laikā nav nekādas informācijas par šādiem darbaņēmiem jāsniedz un ne, nevar tikt veikt arī nekāda kontrola. Nu, mūsuprāt, tas nozīmē ļoti nopietnus darbaņēmē tiesību pārkāpumu mums tas neļauj viņiem justies drošiem, un viņi netiek piesaistīti šai sociālā nodrošinājuma sistēmai valstī, kurā viņi faktiski strādā. Tāpēc šis paziņojuma pienākums. Tāpat arī spēcinām sadarbību starp dalībvalstīm eh, ar dažāda veida jaunām sistēmām, respektīvi mm, ir, piemēram, drošības eh, summu, depozītu sistēma. Un tā, lai varētu pārliecināties, ka šie darba ņēmēji var pāriet pāri robežām un tāpat laikā saņemt tiesības. Savukārt, eh, eksport, ties, pabalstu eksportēšanas tiesības ir seši mēneši. Respektīvi, tad, kad kāds darba ņēmējs dodas prom no eh, valsts, seši, šobrīd uzlabot situāciju no trim uz sešiem mēnešiem, respektīvi bezdarba pabalsts, var tikt nodots tālāk. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šādiem pierobežu strādājošajiem, lai viņi varētu izvēlēties eh, šādā veidā piesaistas sistēmu sistēmu. Pašos pamatos uh, uh, gribu at, atgādināt, ka um, populisti un nacionālisti um, vienmēr par šīm lietām runā. Un reizēm nonākam arī pie tāda parnaks, ka viens otrs nacionālists ir kļuvis pat par viedāku personu šai sociālos nodrošinājumu sistēmu koordinēšanas jomā. Uh, Un tāpēc eh, mums jāspēj pretoties šāda veida rīcībai, ir jābalso par šo pašreizējo dokumentu, tā lai mēs kā parlaments ieņemam spēcīgu nostāju nākamā mandātu, nākamo mandātu gaidā, gaidot. Nu, lūk, tāds ir šīs dokumenta pirmais lasījums. Un komisārs Kundze vēl grib teikt liels, lielu paldies jums par visu paveikto darbu pilnībā piekrītu, ka šai regulai ir jābūt, pā, jāto pārskatītai un vajadzētu vienlaikus arī pārliecināties, ka dalī, dalībvalstis padomē to vairs nebloķē, ir jāvirzās uz priekšu. Ir nepieciešams šis milzīgais solis uz priekšu par labu Eiropas darba ņēmējiem, ļaujot viņus aizsargāt no nacionālā egoisma. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs, paldies referentam un tālāk došu vārdu komisārai Taisenai. Un paldies viņai liels par to, ka viņa ir ieradusies šeit pie mums. Paldies priekšādātāji. Priekšādātāji pateicos. Godātais referents, godātie deputāti, priecājos, ka var būt šeit klāt šais debatās, debatēs runājot par regulas pārskatīšanu attiecībā sociālā nodrošinājuma sistēmas koordinēšanu. 15 gadi pagājuši kopš iepriekšējā pār, pārskatīšanas brīža. Un komisija tāpēc ir nākus klē ar ierosinājumiem ļoti svarīgiem uzlabojumiem un modernizēšanai. Un šī modernizēšana ir vajadzīga, lai mēs spētu rēģēt uz jaunajiem izaicinājumiem, kas ir, piemēram, ilgtermiņa aprūpas jomā, attiecībā uz ģimenes pabalstiem un noteikumiem, kas pastāv pašreizējos tiesību aktos attiecībā uz norīkotajiem darbiniekiem. Mēs pieņemam šo priekšlikumu pirms vairāk kā pār diviem gadiem, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta taisnīga attieksme par darbiņēmējiem brīvās aprits principu ietvaros. Gribu pateikties referentam referentam Gijomam Balašam. Un paldies arī visiem parlamenta deputātiem, kas patiešām ieguldījuši daudz darba strādājot pie šī dokumenta un pārliecinātos, ka šie uzlabojumi tiešām tiek pieņemti, jo tie nāks par labu darba ņēmējiem un uzņēmumiem. Piemēram, vecāku atvaļinājumu ņemšanas atvieglošana pilsoņiem, tiesību precizēšana attiecībā uz pilsoņiem, kam vajadzīga ilgtermiņa aprūpe, darba ņēmēju darba ņēmējiem piedāvājot jaunas iespējas strādāt ārzemēs. Lūk, tie ir tie piemēri, kā ar šo modernizēšanu uz, uzlabosim iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Mm, godātie deputāti, man liekas, ka vienmēr ir ārkārtīgi svarīgi koordinēt šīs sociālā nodrošinājuma sistēmas un darīt to ar tādiem noteikumiem, kas būtu skaidri, godīgi un īstenojami. Tiešām tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pārliecināties, ka, tieši, ka saņemam atbalstu arī turpmāk šim vienotajam tirgum. Taisnīgums nozīmē, ka šiem noteikumiem jābūt piemērotiem vienādā mērā attiecībā pilnīgi uz visiem. Lai nebūtu tā, ka viena darba ņēmēju daļa cieš uz citu darba ņēmēju daļu, tad, tad iedzīvos uz citu darba ņēmēju daļas rēķina. Godīgums nozīmē noteikumus, kas ļauj vairāk pilsoņiem un darba ņēmējiem pārvietoties, piemēram, doties uz citām dalību valstīm un tur strādāt atbilstošos apstākļos, vienlaikus ņemot vērā arī nodokļu maksātāju intereses tā, lai tiktu nodrošināta atbilstīga sociālā nodrošināšanas sistēma. Godīgums man nozīmē arī atbilstīgas uzņēmē darbības iespējas visiem uzņēmumiem, un to starp arī pašnodarbinātajiem, kas izmanto šo brīvās pārliet, pārvietošanās principu, un līdz ar to var apkāpot klientus visā Eiropas Savienībā, vai te mēs runājam par uzņēmumiem vai patērētājiem. Un godīgums un taisnīgums nozīmē arī to, ka šie instrumenti ir jāuzlabo tā, lai varētu cīnīties par dažādu veidu krāpšanu šai jomā. Lūk, Uz šādiem principiem esam balstījuši savu priekšlikumu tas bija arī, šie principi bija arī mūsu vadošais e, mērķis, vadošā gaisma tajā brīdī, kad risinājām sarunas e, ar padomu un parlamentu. Provizoriskā vienošanās, pie kā nonācām trialoga laikā, tāpat laikā netika apstiprināta, jo trūka pietiekuma vairākuma atbalsta no dalību valstīm. Bet es uzskatu, ka panāktais kompromiss šeit trialogā patiešām ir tāds, kas var iedvesmot mūs arī tālākajam darbam priekšsēdētāji, godātais referenti, ēnu referenti, godātie parlamenta deputāti. Šīs parlaments šobrīd ir saņēmis iespēju vienoties par savu nostāju pirmajā lasījumā. Un tāpēc, eh, un tādā veidā atsākt eh, tālāk progresu darbā pie šī ļoti nozīmīgā dokumenta. Rēķinos ar jūsu konstruktīvo sadarbības garu eh, un domāju, ka esam vienādi motivēti, lai izmantotu šo iespēju jo tieši to no mums vēlas uh, saņemt un redzēt pilsoņi un darba ņēmēji. Paldies, priekšādātāji! E Paldies, eh, komisārs kundze, un tagad uzklausīsim politisko grupu vārdā runātājs. Un uh, tagad uh, nepieņemsim zilās kartītes jautājums. Tautas partijas vārdā uh, Šulc kungs, uh, pusotru minūtu lūdzu. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Priekšādātāja komisārs kundze, dāmas un kungi! Manuprāt, sociālā nodrošinājuma sistēma koordinēšana ir viens no svarīgākajiem tiesību aktiem, ko, eh, kas ļauj Eiropu virzīt uz priekšu, un tāpēc tas, piemēram, dod darba ņēmējiem zinām brīvību izmantot visu šos Eiropas pamatprincipus kā brīvu pārvietošanos. Šis visaptvarošais tiesību akts par koordinēšanu tāpat laikā netika, eh, nesaņēma pietiekam ilgu laiku, un tas netika pietiekam pamatīgi apspriests. Un tagad, protams, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām ir ļoti grūti nonākt pie tāda rezultatīva uh, noslēguma šim darbam. Arī trilogā redzējām pietrūka laika, lai vienotos par uh, kādu šī dokumenta versiju. Arī padome konstatēja, ka nevar pievienoties panāktajai vienošanai. Tāpat laikā, protams, ir ļoti daudz kas pozitīvs, kas trilogos jau tika panāks. Nu, piemēram, koordinēšanas eh, noteikuma attiecībā uz ilgtermiņa aprūpi, tāpat arī, piemēram, izņēmumu, kas paredzētu norīkotajiem darbiniekiem, darbiniekiem komandējumā un tā tālāk tālāk. Un mm, tāpat laikā ir arī ēna, ēnas puses. Ļoti retajam patīk ideja, ka uh, tagad pie katra šāda darbinieka norīkošanas būs obligāts paziņojums par to otrai dalību valstī. Tāpat laikā ar digitalizācijas tehnoloģiju palīdzību daudz kas varētu būt krietni iespējamāks. Tas, piemēram, svarīgi varētu būt eh, nu, skolu gadījumos, bet tur vēl pirms vēl jālem, vai, piemēram, skolotāju un skolānu apmaiņas programmas vai mācību vizītes uzskatāms par šādu norīkojumu vai nē. Nu, nevaram šobrīd eh, ļauties tikai tādai vēlmei izlasīt to, ko, kas mums šeit vislabāk patīk, un pārējo ignorēt. Trialoga sarunās redzējām, eh, pie kā tas noved, un par to taču apstiprinājumu nebija. Es domāju, ka mums ir jāpaņa, jāpanāk labāks rezultāts. Un tam mums ir vajadzīgs vairāk laika, nākamās diskusijas jaunajā sasaukumā. Uh, Un pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām tautas partija būs eh, gatava no visas sirds eh, likt savus, tā teikt, pielikt savu roku šīm diskusijām un dokumentu apstiprināšanai. Nākamais runātājs sociālistu un demokrātu grupas vārdā Agnese Jungērijus. Lielas paldies priekšādātājiem! Mūsu priekšā ir ļoti visaptvaroša dokumentu pakotne, tur ir ļoti daudz kā laba. un domāju, ka mums ir jābalso Mm, un, un ir arī ļoti daudz kas negatīvs. Un domāju, ka mums ir jābalto pret šo dokumentu, pret to, kādā veidā tas tiek īstenots Nīderlandē. Mums ir bijuši divi tādi ļoti pazīstami so, krāpšanas gadījumi sociālā nodrošinājuma jomā. Un tad, kad runājam par šīm sistēmām, mums jāpārliecinās, ka visi dod šai sistēmā savu ieguldījumu, bet tāpat laikā nesaņem tādus pabalstus, kas nebūtu pamatoti tātad krāpšanas rezultātā, jo tādā gadījumā par to maksāsim mēs visi citi pārējie un praksē. Tas nozīmē, ka, piemēram, darba ņēmējiem vispār nav nekāda pienākuma meklēt darbu vai izpildīt kādus nosacījumus, lai saņemtu pabalstus. Tādā veidā pašreizējā versijā mēs radīsim tādu kā tie, tiesību eksporta karuseli. Uh, Un nereti ir tā, ka, nu, piemēram, darba ņēmējs ir dar pieņems darbā uz kādu pavisam īsu termiņu un tad saņem visu šos bezdarba pabalstus un tā tālāk. No nu, tāda veida situācijas vēlamies izvēle, izvairīties. Domājam, ka solidaritātei jābūt šīs sistēmas pašos pamatos, bet, diemžēl, šajā konkrētajā priekšlikumā tas netiek garantēts. Lies paldies. Nākamā runātāja Stīvens Kunze, EKR grupas vārdā. Voorzitter, collega's. Iedereen is het erover eens. Sociāla fraude. Priekšādātāji. Paldies, visi ir vienis prāts, ka galvenokārt mums ir jātie, jācīnās tieši pret krāpniecību sociālā nodrošinājuma jomā. Sociālo lietu inspekcijas jāveic un inspekcijām jāstrādā kopā dalībvalstīs, tam jānočim sadarbībai jābūt līdzinākai, pārliecinošākai. Un turklāt, protams, ir eh, jānosaka arī skaidri nosacījumi, piemēram, eh, nu, darba ņēmējiem no ārvalstīm, tā lai sistēma varētu efektīvi piemērot. Tas taču ir tikai loģiski, ka, piemēram, darba ņēmēji, kas nav no Beļģijas, tāpat laikā Beļģijā strādā, jau dod savu ieguldījumu ieguldījumu šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā pirms saņem attiecīgi pabalstus. Un tāpēc atbalstam šo trīs mēnešu darba periodu, kas jānostrādā darba ņēmējiem, lai saņemtu pabalstus. Manuprāt, sešu mēnešu būtu pat labāks variants. Bet, nu, Skaidri zinām, ka, piemēram, kreisie spēki vēlētos to, šo periodu samazināt pat līdz vienai dienai, bet nu, tas ir vienkārši absurds. Tādā veidā mēs vispār šo sociālo nodrošinājumu sistēmu noraksim. Uh, Un kreisie tāpat vēlētos arī, lai darba ņēmēji varētu uh, savus, uh, tā teikt, bezdarba pabalstus un tiesības šiem pabalstiem paņemt līdz pēc tam uz savām mītnes zemēm, tā teikt, pārnest tos. Bet tādā gadījumā šī sistēmas kontrola kļūst neiespējama, un tas savukārt nozīmē, ka šo sistēmu varētu izmantot ļoti ļaunprātīgi. Statistika liecina, ka ļoti būtisks cilvēku skaits, kas atgriež savās mītnes, mītnes zemēs, darbu neatrod trīs mēnešu laikā. Uh, Un kāpēc gan lai viņi to darītu, ja viņi ar Beļģijas bezdarnieku pabalstu varētu, piemēram, Austrum Eiropas valstī dzīvot uh, zaļi krietnu brīdi? Un tāpēc nedrīkstam šādā veidā sociālo nodrošinājumu padarīt par eksporta preci. Respektīvi, ja nav nekādas iemaksas nodrošinājuma sistēmā, tad negūstam arī nekādus pabalstus. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Harkins Kunze Alde grupas vārdā. Paldies priekšādātājai! Kā likumdevējiem mūsu pienākums ir pārliecināties, ka lai kādu tiesību aktu mēs šeit nepieņemtu rīt, tas uzlabotu pašreizējo situāciju. Lai tas patiešām identificētu problēmas un iztrūkumus un tos risinātu, un tādā veidā dot ieguldījumu brīvai un atvērtai darba ņēmēji pārvietošanās kustībai Eiropā. Un tā, lai šie darba ņēmēji līdz ar to varētu paļauties uz sociālo taisnīgumu, uz vienādiem spēles noteikumiem un Tie ir tie kritēriji, pēc kuriem mums jārīkojas, kad pieņemam tiesību aktu. Un tāpēc mēs uzskatām, ka sākotnējais komisijas priekšlikums faktiski bija ļoti nu, pieklājīgs centiens e, uzlabot pašreizējo sistēmu. Savukārt vienošanās projekts trialoga rezultātā ietvēra virkni pozitīvu elementu, bet padomu to nevarēja atbalstīt. Ir, protams, arī šajā ziņojumā zināmi pozitīvi elementi, piemēram, par ģimenes pabalstiem, ilgtermiņa aprūpi un arī dzen par to, ka netiek kodificēti, piemēram, Eiropas kopienu tiesas nolēmumi. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka grozījums 13. pantā ar kuru, piemēram, tiek šai mm, nu, darba ņēmēju lokā iekļaut arī šoferi, radīt vienkārši murgainu e, situāciju e, transporta uzņēmumiem un šoferiem, kas tādējādi tik pakļaut ļoti dažādiem sociālā nodrošināšanas sistēmas elementiem, un tāpēc mēs iesakām e, šo grozījumu neatbalstīt. Mēs nepiekrītam. Uh, ka arī ka pierobežu strādnieki var izņem, izvēlēties, kura veida sociālo nodrošinājumu sistēmu izmantot, respektīvi, kuras dalībvalsts sistēmu izmantot. Tas radīs milzīgu sajukumu, jo sociālais e, kontrakts taču mm, pastāv. Mēs neatbalstam arī šo vienas dienas sumēšanas priekšlikumu. Atsevišķās dalībvalstīs tas radītu pilnīgu anomālu situāciju starp starptautiskajiem eh, darbaņēmējiem un vietējiem darbaņēmējiem jo mums nepieciešams līdzsvarots eh, atbalsts šai sistēmā. Ja mēs šos grozījumus nepieņemsim, respektīvi tādā gadījumā uzskatām, ka šāda līdzsvarota tiesība akta nebūs un nevarēsim to atbalstīt. Visbeidzot, gribu teikt paldies referentam un ēnu referentam eh, par viņu entuziasmu un ieguldījumu darbā. Un mēs pilnīgi noteikti esam strādājuši sūru un grūti, lai to visu panāktu. Paldies nākamā runātāja Gabriela Zīmera Goja grupas vārdā. Dāmas un kungi, Pēc tam, kad es jūs uzklausīju, man šķiet, ka e, dažiem kolēģiem šeit e, Eiropas parlamentā e, īsti nav izpratnes par pamatprincipiem, kas regulē sociālā nodrošinājuma sistēmu darbību dalību valstīs. Gal galā šeit ir runa par to, ka darba ņēmējiem sākot strādāt citā valstī, viņu tiesības tiek atzītas. Jā, tas nozīmē, ka šīm tiesībām ir jātiek saglabātām. Uh, Un eh, šīs pamatprincips ir jāsaglabā. Galu galā mēs nevaram runāt par sociālo savienību, ja mēs šos pamatprincipus neatzīstam. Eh, lūdzu, mēģiniet par to atcerēties, eh, tad, kad jūs mēģiniet ar dažādiem trikiem uh, tagad atteikties no eh, komitejas balsojuma. Es uzskatu, ka tas ir nedemokrātiski. Protams, mēs varam to mainīt, ja vairākums to vēlas, bet ja mēs vienkārši pieliksim punktu diskusijām un nebalsosim šajā sasaukumā, tad, tad tā vairs nebūs nekāda parlamentārā demokrātija. Šī eh, rozīņu izlasīšana iznīcina Eiropas Savienību. Galu galā brīva pārvietošanās attiecas uz visiem pilsoņiem, un visiem ir vajadzīgs sociālais nodrošinājums. Tieši par to mēs runājam. Nodarbinātības komiteja virzījās uz priekšu, un tā ir sasniegusi ļoti progresīvu pozīciju. Par to mēs arī debatējam, un par to ir jābalso. Mēs kā kreisie par, balsojam par to, lai varētu ilgāk saņemt be, bezdarbnieku pabalstus, tātad sešus mēnešus. Mēs uzskatām, ka mēs varam pieredzēt ļoti daudzus krāpniecības gadījumus uh, attiecībā uz darbinieku nosiltīšanu. Mums vajadzētu labāk koordinēt uh, šīs tiesības. Mēs esam pret to, ka šie mēģinājumi no konservatīvo puses un arī no labēju ekstrēmistu puses attiecībā uz bērnu pabalstiem tagad tiek virzīti uz priekšu. Galu galā šiem cilvēkiem vajadzētu nodrošināt pabalstus arī tad, ja bērni paliek Rumānijā vai Polijā. Šie cilvēki, kas ir smagi strādājuši, kas ir iemaksājuši savas sociālās iemaksas un viņi vēlas arī tikties ar saviem bērniem, mums ir jāvēršas pret indeksāciju situāciju. Mums ir vajadzīga sociāla vienlīdzība. Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir vajadzīgas vienādas tiesības. Nedrīkstētu būt tā, ka kāds no pilsoņiem tiek uzskatīts par otrās klases pilsoni. Tas attiecas arī uz bezdarbnieku pabalstiem. Ja kādā valstī ir veiktas sociālās iemaksas, tās ir jāatzīst arī citā valstī tā galu galā ir tāda pamata tiesība, kas attiecas uz brīvu pārvietošanos. Mums vajadzētu panākt lai visās valstīs pilsoņiem būtu tiesības izmantot sociālā nodrošinājuma sistēmu. Paldies! Zaļo grupas vārdā Lamberts kundz lūdzu, lūdzu divas ar pusminūtes un lūdzu ievērojiet jums atvēlēto izteikšanās laiku. Paldies priekšsādātāji! Kad es pirmo reizi ierados šeit parlamentā, nu jau pirms kādiem 20 gadiem, pirmais likumdošanas dosie, pie kā strādāja, bija uh, Eh, sociālās drošības sistēmu koordinācijas pārskatīšana. Mēs toreiz balsojām par vienošanos par regulu 883, un tas notika pēdējā eh, sasaukuma nedēļā toreiz. Un es cerēju, ka pabeigšu savu laiku parlamentā nobalsojot par jaunāko pārskatīto variantu līdz šī termiņa beigām, bet šķiet, ka tā tas nenotiks, tāpēc, ka padomē pat pastāv liela šķelšanās. Un eh, jāsaka, ka šajā dosjē ir tagad samaisītas tādas šauras nacionālas intereses un cilvēki cenšas izmantot regulu, lai eh, labotu problēmas, eh, kas nav principā viņu kompetencē. Mana grupa ir centusies saglabāt, lai pilsonis Eh, būtu eh, šīs visas darba pieejas centrā. Un šie pilsoņi, šie cilvēki, tie ne tikai strādājošie, ģimenes locekļi, studenti, ceļotāji, tie ir visi, uz kuriem attiecas sociālās drošības eh, sistēmas pārobežu kontekstā. Mēs pozitīvi vērtējam to, ka ilgtermiņa aprūpe ir iekļauta modernizētajā variantā, bet mēs uzskatām tomēr, ka lielākais vairums pilsoņu un viņu darba devēji grib uh, Eh, ievērot noteikumus un tātad eh, pasargāt savas tiesības. Un tāpēc būtu labi, ja noteikumi būtu skaidri un viegli īstenojami. Eh, Zināma elastība, protams, palīdz ikdienas dzīvē, un ir labi arī, ja ir efektīva administrācija, kas ātri spēj reaģēt un palīdz cilvēkiem tā vietā, lai strādātu kā birokrātiska barjera, kas liek cilvēkiem nu, pieņem dažādus neskaidrus izaicinājumus. Principā mēs atbalstam komiteju apstiprināto ziņojumu. Vienīgais grozījums, 197. Eh, ko mēs esam iesnieguši, eh, tur ir runa par eh, attiec uz eh, zinām formu, un mēs gribam, lai eh, būtu trīs mēnešu derīguma periods, lai individs, kas eh, ceļo darba sakarībā, lai viņam nav jāizdara vairāk pieteikumi, tātad jāizpild vairākas formas attiecīgo valstu iestādēm. Par citiem iesniegtiem grozījumiem neatbalstam ģimenes pabalstu indeksāciju mēs uzskatām, ka pārobežu strādājošiem ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, un šāds pasākums nav izmaksiņā efektīvs, un ir valdības, kuriem tas varētu būt politiski diezgan spiedīgi. Tāpat arī šis ziņojums stiprina uh, Eh, kontrolas iespējas eh, no dalību valstu puses, un tās vienmēr var pieņemt divpusējs pasākums, ja nepieciešams, kas būtu daudz loģiskāk nekā censties pielāgot visu eh, regulu, lai risinātu šīs divpusējās problēmas. Tāpēc šķiet, ka ir labs pamats šim priekšlikumam, un mēs uzskatām, ka tas arī ir labs pamats tālākām sarunām nākošā parlamentā. Paldies! Šulca L'onorevole Šulce. Šulc kungs. Nu čē. Nav zālē. Kur ir? Nē, ir tomēr. Lūdzu, jūs gribētu runāt kādu iemeslu dēļ? Priekšādātāji. Es zinu, ka zilās kārtas nav pieļautas, bet gribētu izteikties par reglamentu. Jūs ieradāties desmit minūtes vēlāk. Mēs sākām diskusijas desmit minūtes vēlāk, un tieši tāpēc mēs nevaram pieļaut šo uh, zilās kartes eh, procedūru. Es eh, gribētu jautāt uh, Cimers kundzei, ko viņa tad īsti domā ar šiem trikiem attiecībā uz sociālā nodrošinājuma tiesību izmantošanu. Es domāju, priekšēdētājiem ja mēs būtu sākuši sanāksmu laikā, mēs varētu arī atļauties zilās kartes procedūru. No. Nu, nesaprotu, kāds ir motīvs, saka priekšsēdētājs. Nu, vienu mirklīti. Nu, tā tad e FDD grupas vārdā tagad Koborn kungam vārds. Lūdzu, 3 eh, minūtes 30 sekundes. Nav viņš zālē. Labi, tad NF grupas vārdā uh, Melēna kundze. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Runājot par šo tekstu, mūsu grupai ir eh, nu, pozīcija eh, tāda, ka jānogaida un jāpārdomā un jāskatās, vai šis diezgan nu jau vecais teksts, kas paredz personu brīvu kustību, mm, vai viņš var darboties tādas kooperācijas eh, ietvaros, kādu mēs vēlamies starp Eiropas nācijām. Šis teksts ir devis zināms uzlabojums mūsu prāti, tīpaši attiecībā uz drošību, kas tiek dota pārobežu strādājošajiem, un tāpat arī ģimenēm, kur, teiksim, vecāks strādā dažādās valstīs. Tādā ziņā, eh, ka arī mēs vēlamies, lai tā valsts, kurā notiek iemaksas, lai tā arī noteikti būtu tā valsts, kura pārskaita pēc tam pabalstus. Tāpat laikā mums ir zināmi arī tādi punkti, kas mūs neapmierina. Pirmkārt, par ilgtermiņa slimības definēšanu. Francijā ir 70% sociālās drošības budžeta, kas ir saistīts ar to, un iespējams arī citās Eiropas valstīs. Tāpat arī Ar nožēlu atzīmēju, ka referenta tekstā šis rezidences jēdziens ir pazudis un ka tas tagad balstās tikai uz interpretējumu tiesvedību un mūs diezgan arī satrauc šis fakts, ka opozīcija, un es te skatos uz labo pusi, ka nebūs iespēja panākt skaidrību, trialogs nav varējis uzsākties un mums nav iespēja saņemt tādu, nu, iepriekšēju skaidrību. Mēs vēlamies, lai šis teksts varētu virzīties uz priekšu. Tas ir solis uz priekšu, bet uzskatām, ka pastāv tāda potenciāla krāpšanas iespēja, un tā noteikti ir jāizslēdz ar šo tekstu, un tā tad ir nepieciešams šis iepriekšējais apstiprinājums. Konkrētos gadījumos paldies! Nākošais Sošņēržkungs lūdzu viena minūte grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Katra situācija, kād, no kāda tiek paņemts, lai dotu citiem, tad tiek paņemts eh, no tiem, kas strādā un tiek dots, kas nestrādā. Šāda situācija ir amorāla, tā ir bezjēdzīga. Tā tad, ko jūs gribat panākt? Jūs gribat solidaritāti starp tiem, kas uh, nedod ieguldījumu un tiem, kas dod. Tas noved pie birokrātijas. Ja jums ir nepieciešama um, darba brauciena definīcija, nu, tas ir absurdi, tas ir smieklīgi. Nu, tad nesakiet šeit, ka jūs gribat nodrošināt uh, brīvas pārvietošanās tiesības, bet tāpat laikā jūs eh, pieļaujat dažādas autorizācijas, pārbaudas un tā tālāk. Jūs sakat, ka pabalsti varētu būt eh, problemātiski un eh, tiesības uz pabalstiem var būt problemātiski. Nu labi, nu tad atteiksimies no šiem pabalstiem. Ja jūs runājat par krāpniecību, nu labi, ja vēlaties no tās izvairīties, tad eh, nu, atteiksimies no šiem pabalstiem. Eh, kreisie spēki grib eh, panākt kaut kādu pretrunīgu projektu, tāpat laikā zinot, ka cilvēkiem tas viss ir piegriezies. Un pastāv divējādi standarti. Jūs runājat par demokrātiju, bet cilvēki nevēlas šos sociālistu eksperimentus. Paldies! Labi, paldies! Saka priekšādātājs, esmu uzklausījuši politiskās grupas un tagad um, personīgi savā vārdā izteiksies deputāti deputāti. Pirmais kāzas eh, kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šis ir ļoti svarīgs uh, tiesību akts, uh, kam būs ietekme uz visām dalību valstīm un strādājošo pārvietošanās tiesībām Eiropas Savienībā. Ierosinātie grozījumi ir ļoti plaši un tālajoši un paredz pasākumus tiem, kas ilgtermiņā nestrādā, tātad eh, ekonomiski neaktīviem cilvēkiem, norīkotiem darbiniekiem un tā tālāk. Tomēr, ja mēs skatāmies uz dažādajām pozīcijām šajā jautājumā, tad tas viss ir novedis pie zināmām šaubām, vai mums kaut kas izdosies. Mums joprojām ir nepieciešams tālāks darbs, lai panāktu savus mērķus. Provizorisks vienošanās trūkums ir pakļāvis šo tiesību eksistēšanu riskam. Tas ir tāpēc, ka trūkst arī vairākuma atbalsta padomē. Tātad mēs nedrīkstam atļauties kļūdas, jānodrošina, lai kādas izmaiņas likumā uzlabotu cilvēku dzīves un lai tas neradītu šķēršļus pilsoņiem, mm, darba devējiem, darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām. Es apzinos, ka ir eh, vairāk ierosināti grozījumi un ar savu balsojumu mums ir jānodrošina, lai grozījumu uzlabotu šo likumdošanu un lai tie dotu labumu visiem Eiropas eh, pilsoņiem. Es gribētu pateikties uh, referentam un visiem ēnu referentiem. Mēs nevienmēr esam bijuši vienisprātis, bet gribētu viņiem pateikties par viņu darbu un centieniem uh, rast uh, kaut kādu vienotu pamatu. Paldies, Breso kundze. Lūdzu, Mercedes, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Pilnīgi neapšaubāmi, ka šīs normas, lai veicinātu darba mobilitātu un nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvu sociālās drošības sistēmai strādājošiem mobīliem strādniekiem, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, lai mēs veidot sociālāku Eiropu. Un šī koordinācija starp uh, sociālajiem uh, režīmiem nedrīkst pieļaut, ka mēs ejam pretim šīm brīvas pārvietošanās uh, tiesībām un uh, sociālās uh, drošības uh, režīmi ir valstu kompetencija, tāpēc ir nepieciešama šī koordinācija, un koordinācija tik tiešām būtu liels solis uz priekšu, lai mēs panāktu labāku skaidrību un varētu harmonizēt likumdošanu. Bet, diemžēl, ir tādi daži svarīgi jautājumi, kā piemēram um, tiesības pārobežu strādājošajiem. Tātad um, vajadzētu viņiem dot iespēju, lai viņi varētu lemt, kur viņi var uh, pa, saņemt šos pabalstus, tāpat arī, arī lielākam riskam pakļauti strādājošie. Vēl viens diskusija punkts, kas ir sarežģīts, ir par to un kur, kur var saņemt uh, bezdarba pabalstu tiem, kas meklē darbu citā Eiropas Savienības dalību valstī. Tā tad, nu, ir eh, normas, kuras mums, diemžēl, nav izdevies eh, definēt, un tas ir žēl, jo uzskatu, ka eh, trialogs, ja mums būtu izdevies panākt vienošanos, es domāju, ka tas būtu nesis labu rezultātu, kā jau teica arī komisārs kundze, diemžēl pie tā mums būs jāatgriežas nākamreiz. Paldies, un tagad Vistisena kungs, paldies, priekšsādātāji. Likumdošanas akts, ko mēs tagad gribam apstiprināt, saistās ar sociālajiem pabalstiem Eiropā. Tas ir vēl viens tāds ceļa staps, kas iezīmē tāda ļoti strīdīga jautājuma - sociālais eh, dempings, sociālo pabalstu izmantošana ērtākajā vietā. Es domāju, ka tas viss iet nepareizajā virzienā. Šī sociālās drošības sistēma nenozīmē, ka mums visiem Eiropas pilsoņiem būs vienādas tiesības eh, visā Eiropā, bet principā būs eh, labākas tiesības tiem, kas nestrādā uz vietas savā valstī. Pastīsimies uz Dānijas piemēru. Piemēram, tas, ka tiktu paredzēti līmeņi likumdošanā, kas ir krietni zemāki zem tā, kas ir citur. Nu, es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt savas nacionālās sociālās drošības sistēmas un jānodrošina, lai apstākļi būtu vienādi. Ja mēs to nevaram panākt, tad nu, mazākais vismaz vajadzētu paredzēt šo pabalstu indeksāciju, tā lai nebūtu negodīgums, vai, vai mēs runājam par pabalstiem vai cita veida uh, maksājumiem, kas tiek uh, maksāti Eiropas pilsoņiem Dānijā. Paldies! Un tagad uh, Tom Kunze, minūte 30. Paldies! Uh, Priekšsādātāja viena no četrām brīvībām ir strādājošo brīvu pārvietošanās. Tā nav iespējama bez sociālajām garantijām strādājošiem un viņu ģimenes locekļiem, un ja nav efektīva koordinācija no dalību valstu puses. Mobīlie strādājušie viņi pārvietojas starp dalību valstīm. Un viņi var zaudēt savas sociālās tiesības citā valstī. Tas ir bažu faktors. Ir daudz pārobežu strādājošie, to skaits varētu palielināties, ja varbūt labāk koordinēt sociālās drošības sistēmas um, ar kaimiņu valstīm. Diemžēl pašreizējais regulējums ir uh, novecojis, uh, tika pamatīgi strādāts uh, parlamentu komitejās. Uh, bet, kā mēs zinām, tomēr galīgā vienošanās nebija iespējama, jo bija padomē konfliktējoši viedokļi. Neapšaubām mēs atgriezīsimies eh, pie šī jautājuma nākotnē, un šai sakarībā gribētu uzsvērt, ka eh, mobīlo strādājušo diskriminēšana nacionālā, tātad valsts eh, ietvarā, to nepieļauj līgumi. Ja kāda centiena radīt mākslīgu šķēršļus austrumu Eiropas strādājošiem un viņu piekļuvēja pabalstiem nav pieļaujama, nevaru pieļaut bērnu pabalstu indeksāciju bērnu dzīvošanas vietā. Šis pasākums ir diskriminējoši un neatbilstoši. Tas rāda sarežģītu izmaksu sistēmu un uh, nevajadzīgu birokrātisku uzraudzības sistēmu. Līdzīgi diskriminējoši pasākumi nav iekļaujami nevienos nāko, turmākos uh, priekšlikumos attiecībā uz Eiropas uh, sociālās nodrošinātības sistēmām. Paldies, un tagad Kārī Kunze. Paldies, priekšsādātāji! Šodien mēs saskaramies ar fundamentāli svarīgu jautājumu, cik lielā mērā Eiropas Savienībai vajadzētu iejaukties vispār šajos jautājumos nacionālajās dalību valstīs. Mēs zinām, ka dalību valstīm ir ļoti atšķirīgas sistēmas. Kas der mm, vienai valstī, varbūt var radīt pilnīgi katastrofisks seks citā valstī. Mums ir jāaizsargā savus pilsoņus, bet mēs nedrīkstam graut arī paši savas sociālās drošības sistēmas. Priekšlikums, kas šobrīd ir šodien uz galda, diemžēl. Uh, var graut mūsu dāņu sistēmu. Mūsu dāņu sistēma balstās uz solidaritāti. Solidaritāti ar strādājošiem, ar tiem, kas ir bezdarbnieki. Tiesības uz atbalstiem pēc vienas dienas darba Eiropas Savienības dalībvalstī un tas, ka ir šis sešu mēnešu periods, es domāju, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi un tiem varētu būt uh, katastrofisks sekas, um, veicinot sociālā dempingu. Tātad vai Eiropas Savienībai ir atbilstoši iejaukties šajos jautājumos? Nē, man atbilde, mm, to nevajadzētu darīt. Un tagad pusotra minūte uh, Renteks kundze. Much, madam. Paldies, priekšādātāji. Uh, godāmā komisāras kundze, godāmie kolēģi. Brexit drāmā, ko mēs pašlaik piedzīvojam kopā ar Lielbritāniju, nesākās tikai pirms trīs gadiem ar referendumu. Desmitiem gadus ilgi Eiropas Savienība ir tikusi nīsta, un pašlaik arī šis naids vēršas pret Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā. Un tieši šīs diskusijas saistās arī ar bērnu pabalstu indeksāciju. Šeit nav nekādas runas par sociālo vienlīdzību Lielbritānijā. Tas īstenībā tikai mm, rada ar vien lielāku ļaunumu sabiedrībā un sašķeļ sabiedrību. Bērnu pabalstu indeksācija neatrisinātu nekādas sociālās problēmas nec Lielbritānijā, nec kādā citā Eiropas Savienības valstī. Tas vienkārši radītu vēl lielāku nevienlīdzību un lielāku birokrātiju. Tieši tāpēc, ja mēs vēlamies dzīvot vienotā un sociālā Eiropā, mums ir jāvēršas pret bērnu pabalstu indeksāciju. Vienlaicīgi mums skaidri ir jāparāda, ka mums ir jāstrādā vairāk sociālās vienlīdzības labā Eiropas Savienībā. Savienībā. Tie reģioni Lielbritānijā, kas visvairāk cieši no sociālās nevienlīdzības un nabadzības, parasti eh, arī balso mm, par eh, izstāšanos no Eiropas Savienības. Un mums vajadzētu darīt visu, lai nerasto šis saspīlējums starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Ir jāatcerās, ka um, šādi priekšnosacījumi Brexitam pastāv visās dalībvalstīs. Tā ir šī sociālā nevienlīdzība, naids pret Eiropas Savienību, Tas ir eksplozīvs mikslis. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas projekts augtu tālāk, mums ir jāstrādā pie sociālajiem jautājumiem, un tas mums ir jādara kopā. Mums ir jānodrošina arī laba koordinēšanas ar sociālā nodrošinājuma sistēmām. Tas ir absolūts priekšnosacījums šim darbam. Paldies! Paldies! Nākamā runātājs pusotra minūte būs Jazlovetskas kundze. Paldies, priekšādātāji! Tālākās sarunas vedīs Eiropas parlaments eh, nākamais sasaukums. Es vēlētos, lai viņi eh, rūpīgi pārdomātu šo situāciju. Šeit ir runa par migrējošiem darba ņēmējiem, un, lai viņi varētu sākt strādāt, viņi ir jāuzņem uzņemošās valsts nodrošinājuma sistēmā pēc iespējas ātrāk. Uzskatu, ka vajadzētu pagarināt šo pabalstu eksportēšanas periodu no 3 līdz 6 mēnešiem. Ir vajadzīgi risinājumi arī pārrobežu darba ņēmējiem. Uh, Ģimenes pabalsta indeksācija ir absolūti nepieļaujama, un, ja runa par nosūtītajiem darbiniekiem, tad mums vajadzētu izvairīties no lielām izmaiņām. Uzņēmumi, kas nodrošina pakalpojumus citās valstīs, jau tagad saskaras ar ļoti lielu birokrātiju. Varbūt jūs varētu runāt mazliet lēnāk, saka priekšādātāji. Mums ir jāizvairās no risinājumiem, kur sociālām nodrošinām tirgus tiktu sadrumstalots. Ir jānodrošina noteiktība, kur ir jāiemaksā iemaksas un kur tiek nodrošināti pabalsti. Ir vajadzīgs 24 mēnešu periods, kur uh, pabalsti tiktu maksāti nosūtīšanas valstī. Tāpat arī mums ir jānodrošina tiesības eh, tiem cilvēkiem, kas strādā divās vai vairākās dalībvalstīs, un eh, te es domāju šoferus. Šādiem cilvēkiem vajadzētu saņemt pabalstus uzturēšanās valstī. Jaunais sasaukums saskarsies ar ļoti sarežģītiem pienākumiem, bet es ceru, ka jaunie deputāti būs gan saprātīgi un tiks ar šiem pienākumiem galā. Paldies, eh, nākamais runātājs Pavela kungs. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze. Liels paldies par jūsu Um, darbu, par jūsu priekšlikumiem un arī par veidu, kā jūs uh, cīnāties uh, par sociālā uh, nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu un bērnu pabalstu indeksāciju. Uzskatu, ka mums vajadzētu beigās runāt arī par pārkompuma procedūru pret Austriju, vai tā tiks pagarināta vai nē. Es vēlētos ieteikt, lai šajās diskusijās daži kolēģi, kas sevi sauc par kreisajiem, atcerētos par balsojumu par sociālo dempingu pirms dažiem gadiem parlamentā. Tātad, ja par vienādu darbu ir jāmaksā vienāda alga, tad Tāpat ir jānodrošina arī vienādi sociālie pabalsti. Mums vajadzētu meklēt pro-eiropeiskus argumentus. Šī programma un šis ziņojums ir kompromiss, protams, bet tas virza Eiropas Savienības priekšu, un mums vajadzētu balsot par to un vajadzētu turpināt šo darbu. Paldies, tagad viena minūte Tomašīčas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Darbinieku mobilitāte ir pavērusi iespējas sociālajā nodrošinājuma tiesībām arī pārobežu darbiniekiem. Lai šie darbinieki varētu izmantot šīs tiesības, atbildīgajām iestādēm vajadzētu labāk sadarboties, un dalībvalstu tiesību aktiem vajadzētu pēc, būt pēc iespējas saskaņotākiem. Es iestājos par šīs jomas uzlabošanu, taču es nevaru piekrist šīm priekšlikumam, tāpēc, ka tas rāda jaunus sarešķījumus un paver iespējas krāpniecībai. Sociālais nodrošinājums ir dalība valstu kompetencē, un sociālie pabalstī būtu jāmaksā izcelsmes valstī, līdz beidzas to termiņš. Tāpat arī darbiniekiem nav tiesības pabalstiem tajā valstī, kur viņi meklē darbu. Pārējot uz citu valsti, darbiniekiem vajadzētu zaudēt pabalstus izcelsmes valstī vai arī dalību valstī, kur šīs tiesības tika izmantotas iepriekš. Komplicētākas tiesības, kaut arī tās it kā ir labākas darbaņēmējiem, radīs tikai liekus sarežģījumus un slogu sociālā nodrošuma sistēmā. Lokegārda kungs. Paldies, priekšādātāji! Mūsu partijā mēs uzskatām, ka nosacījumiem ir jābūt taisnīgiem visiem darba ņēmējiem Eiropas Savienībā, bet šo mērķi ir grūti sasniegt ar šo tiesību aktu. Šis tiesību akts īsnībā rada tikai tiesisko nenoteiktību. Domāju, ka radīsies problēmas ļoti daudziem darba ņēmējiem, un es uzskatu arī, kā varētu būt bērnu pabalstu un citu pabalstu eksportēšana. Mēs iestājāmies par nosacījumiem, kas, diemžēl, netika iekļauti galīgajā tekstā. Es uzskatu, ka mūsu priekšlikums īsnībā atbilst komisijas sākotnējiem priekšlikumam, un tāpēc mums tagad ir jābalso par šo tekstu ar grozījumiem. Lielas paldies! Tagad viena minūte Kunevas kundzei. Paldies! Visām valstīm Eiropas Savienībā ir atšķirīgas sociālā nodrošinājuma sistēmas. Eh, tām ir arī atšķirīgi noteikumi un eh, atšķirīgas eh, situācijas attiecībā uz bērnu pabalstiem, sociālā nodrošinājuma sistēmām un tā tālāk. Tomēr. Θέλουμε ή δεν θέλουμε μια νέα Ευρώπη. Mums ir arī ļoti daudz eh, svarīgu um, jautājumu, vai mēs vēlamies eh, brīvu eh, pārvietošanos darba ņēmēju vidū vai nē, vai mēs vēlamies vai mēs nevēlamies vērsties pret diskrimināciju. Uh, Te ir runa, piemēram, arī par um, grieķu darba ņēmējiem, kas dodas uz citu valsti. Es uh, piekrītu Balēsa kungam, un šo ziņām atbalstīja ļoti daudz deputātu parlamentā. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Protams, ir jākoordinē sociālā nodrošinājuma sistēmas. Mums ir uh, jāatbrīvojas no atšķirībām, mums ir jābūt patiešām vienotiem Eiropā. Lielas paldies! Tagad Lope Fontaņie kundze pusotra minūte. Paldies, eh, priekšādātāji! Eiropas institūcijām vajadzētu turpināt strādāt, lai veicinātu darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Mums ir jāveicina darba ņēmēju garantijas. Patiešām žēl, ka mēs nepanācām kvalificēto vairākumu padomē. Ņemot vērā, ka šis priekšlikums ietver vairākus pozitīvus aspektus, piemēram, tiek eh, pagarināta tiesību eksportēšana, tas ļautu daudz vieglāk atrast darba vietas un atvieglotu dzīvi darba ņēmējiem. Tāpat arī tas veicinātu koordinēšanu. Eh, Eiropas Savienībā, ja ir runa par eh, aprūpas pabalstiem un ļautu nodrošināt arī bērnu pabalstu neindeksēšanu. Uzskatu, ka ir svarīgi ņemt vērā uh, mobilitātes nozaru eh, īpatnības. Mums būtu jāņem šīs nozares vērā, tad, kad mēs gatavojam tiesību aktus. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās parlamentā, un tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos jums visiem par šiem pēdējiem desmit gadiem. Esam strādājuši ilgi un cītīgi, esam mēģinājuši panākt kompromisus starp grupām, un uzskatu, ka mums tas ir ļāvis panākt progresu. Vēlos pateikties arī savai komitejai. Uzskatu, esam strādājuši daudz, lai palīdzētu trūcīgākajiem Eiropas Savienībā. Un bieži vien varbūt iedzīvotāji pat no to nav pamanījuši. Es ceru, ka šis sadarbības gars turpināsies arī nākamajā sasaukumā. Tas ir svarīgi, ja mēs vēlamies būvēt spēcīgāku un vienotāku Eiropu. Liels paldies! Liels paldies par jūsu teikto, un es esmu pārliecināta, ka sabiedrība noteikti uzzinās par parlamenta paveikto. Nākamais runātājs Deģina kungs. Priekšādātājs kundzei, komisārs kundzei, šodien mums uh, bija iespēja nodrošināt uh, panākumus. Mēs ļautu nodrošināt to, kā darbinieku eh, nosūtīšanas direktīva virzītos uz priekšu. Mēs varētu pateikt, ka par vienādu darbu tiek nodrošināta vienāda pabalstei. Balsa kungs ir sagatavojis labu priekšlikumu. Eiropas vienotais tirgus ne, nesastāv tikai no eiro un no brīvas pārvietošanās. Kaut galā šeit runa arī par sociālo nodrošinājumu. Tiesības, ko bija paredzējis Palasa kungs, ir ļoti svarīgas eh, mobīliem darba ņēmējiem, un tas eh, nāktu par labu arī cilvēkiem, kas dzīvo pie robežas. Tātad te ir runa par bērnu pabalstu un par bezdarbnieku pabalstu eh, pārnešanu. Situācija ir tāda, ka ir uzvarējusi nacionālā propaganda. Te nav runa par to, ka tūkstošiem cilvēku tagad mēģinātu kaut ko ļaunprātīgi izmantot. Es iestājos par tādām sociālām nodrošinām sistēmām, kur nerodas saspīlējums starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Tas būtu jāatstāja nacionālistu ziņā. Paldies! Paldies tagad vienu minūtu Vandēn Kandelāris kungam. Priekšādātāji, kolēģi, vakar mēs pieņēmām um, darba Eh, aģentūru Eiropas Savienībā. Šeit runa par dažādiem principiem, piemēram, par darbinieku uh, Uh, norīkošanu un par vienādu atalgojumu par vienādu darbu. Uzskatu, ka tagad mums vajadzētu padomāt arī par sociālo dimensiju. Mums ir jāstrādā pie sociālā nodrošinājuma sistēmām. Šīs uh, tehniskais dosie plašsaziņas līdzekļos ir mm, kļuvis par ļoti karstu tematu. Mums ir jāsaprot, kura valsts tad īsti būs atbildīga par pabalstu izmaksāšanu. Uh, Ļoti daudz cilvēki izkrīt no šīs sistēmas, un mēs esam arī konstatējuši, ka dažkārt var izmantot uh, pabalstus divās valstīs. Man nāksies uh, šodien atturēties balsojumā. Un man vajadzēs uh, atturēties, tāpēc, ka ir izmantots šīs kritērijs par vienu mēnesi. Uzskatu, ka šis viens mēnesis nenodrošina vajadzīgo saikni ar darba tirgu. Uzskatu, ka tiek izveidots sociālā nodrošinājuma turisms, no kā mums vajadzētu izvairīties. Tagad viena minūte Kristēncene kungām. Priekšādātājs kundzei. Es piekrītu, ka mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Protams, ka mums ir jānodrošina arī noteiktība mūsu darba ņēmējiem, bet mums ir jānodrošina arī labāks līdzsvars nekā tas, kas ir uh, paredzēt šajā ziņojumā. Mums ir vajadzīgas godīgas, taisnīgas tiesības, mums ir jāizvairās no diskriminācijas pret ārvalstu darbiniekiem. Šeit parādās divas lielas problēmas. Pirmkārtām ir vajadzīgs atbilstošs pabalsts jau no pirmās dienas. Ir jānodrošina, lai mūsu darba tirgi būtu piemēroti šīm situācijām. Ko darīt tādos gadījumos, ja jūs esat bijis nodarbināts tikai īsu laiku? Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs garāks kvalifikācijas periods par trīs mēnešiem mēnešiem, ir izvirzīts ieteikums par sešiem mēnešiem. Mums ir vajadzīga tāda darba tirgus politika, kas mm, tiktu galā ar šiem tiesību aktiem, un tāpat arī mums ir jādomā par pabalstu eksportēšanu. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka uh, Eh, attiecībā uz šo eksportēšanu ir jāsaglabā trīs mēnešu termiņš. Ja ir runa pie, par eh, pierobežu darbiniekiem, tad ir vajadzīgi skaidrāki noteikumi nekā tie, kas ir paredzēti šajā tekstā. Pusotra minūte Lenārta kungām. Paldies, priekšādātāji! Arvien vairāk eiropiešu dzīvo vai strādā valstīs, kas nav viņu izcelsmes valstis, un tieši šiem cilvēkiem ir vajadzīgs atbilstošs sociālā nodrošinājuma regulējums. Šos cilvēkus nevar atstāt neziņā tikai tāpēc, ka viņi eh, dzīvo pie robežas. Šeit es runāju arī par savu reģionu, par Limburgu. Šajā Ziņojumā ir iekļautas ļoti labas lietas, bet, diemžēl, man nāksies balsot pret šo ziņojumu. Un te galvenokārt ir runa par bezdarbnieku pabalstiem. Bezdarbnieku pabalsti ir ļoti svarīgi, un tie ir vajadzīgi, lai cilvēki varētu atrast jaunu darbu. Tas ir labi arī visai sabiedrībai. Tieši tāpēc mums vajadzētu radīt stimulus, tā lai cilvēki patiešām iet un mēģinātu atrast darbu. Un bieži vien ar šādiem pabalstiem šie stimuli tiek atņemti. Uh, Mēs uh, eksportējam apmēram 4000 bezdarbnieku pabalstu gadu laikā. 0,6% no um, darba ņēmējiem atrod darbu pabalsta saņemšanas laikā. Tas ir ārkārtīgi zems rādītājs, un tas īsnībā grauj sociālā nodrošinājuma sistēmas pamatus. Tas grauj arī um, taisnīgumu sistēmā, ko mēs mēģinam izveidot savās valstīs. Ja mēs varētu dubultot šos skaitļus, ja mēs radītu reālus stimulus cilvēkiem meklēt darbu, tad mēs varētu arī būt um, atbildīgi un varētu akceptēt šo ziņojumu. Paldies tagad viena minūte Arenas kundzei. Paldies priekšādātāji. Eh, pamattiesības, tā skaitā arī brīvas eh, pārvietošanās tiesības, ir eh, daļa no noteikumiem, un šie noteikumi attiecas arī uz darbiniekiem, kas pārvietojas. Tā ir daļa arī no sociālā nodrošinājuma. Gal galā Eiropa iestājas par sociālo nodrošinājumu. Mums ir jāvēršas arī pret negodīgu konkurenci. Sociālā nodrošinājuma sistēma, kādu iesaka Balasa kungs, iet tieši šajā virzienā. Protams, ka šī sistēma varbūt nav perfekta, bet es uzskatu, ka šeit ir ļoti skaidrs skaidri priekšlikumi, kas ļauj uzlabot darba ņēmēju tiesības Eiropas Savienībā, ļauj cīnīties pret krāpšanu, kas tiek praktizēta un ko praktizē nevis darba ņēmēji, bet gan uzņēmumi, kas pieņem darbā darba ņēmējus, kas pašlaik Eiropā netiek aizsargāti. Mums ir jāvēršas pret šo negodīgo konkurenci, kas mēģina sad sadragāt sociālā nodrošinājuma sistēmas. Tieši tāpēc mums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Mums vajadzētu apstiprināt Eiropas parlamenta pozīciju, kas ir eiropeiska pozīcija. Mums nevajadzētu atbalstīt nacionālas vai pat nacionalistiskas pozīcijas, par kurām iestājas dažas dalībvalstis. Paldies! Paldies! Tagad pusotra minūte ir Beiro kundzei. Liels paldies! Šī būs man pēdējā uzstāšanās šai sasaukumā plenāra sēdē un, zināmā mērā, vēlētos nu, sniegt tādu kopsvilkumu par visu šo mandātu. Un jāsaka, ka sociālās nodrošināšanas sistēma koordinēšana patiešām ir tāds jautājums, ko es, pie kā esam ilgi strādājuši, vēlamies to atbalstīt, vēlamies aizsargāt arī to sociālo modeli, kas ir mums šeit Eiropā un kas ir, jāsaka, krietni labāks, ja salīdzinām to ar citiem šādiem modeļiem pasaulē. Tas nodrošina cilvēku pašcieņu, nodrošina labāku sociālo taisnīgumu, zināmu konverģenci. Un tas, protams, savukārt eh, nozīmē, ka Eiropa var augt un eh, plaukt un zelt pateicoties šai pastiprinātajai mobilitātei. Un nedrīkstam eh, ļaut šeit mazināt pilsoņu pārvietošanās spēju tā mūsu atbildība ir nodrošināt tādu sistēmu koordinēšanu, kas nodrošinātu labāku dzīvi Eiropā. Ja runājam par mobilitāti, tāpat laikā tad nedrīkstam e, šeit slēpties aiz nacionālismu un teikt, ka lūk, tikai vēlamies aizskart pilsoņus un izvēlamies tāpēc protekcionistiskus um, piegājienus. Nē, mums ir jāpaļaujas uz ekspertiem, jāļauj, piemēram, pārobežu ekspertiem, startautiskiem darbiniekiem izmantot tiesības, aiz, um, uzturēt ģimeni, un tāpēc sociālā nodrošinājuma iemaksas, protams, ir jāmaksā attiecīgajā dalībvalstī tur, kur tiek veikts darbs. Tieši tādā veidā varēsim garantēt, to, ka, garantēt arī to, ka darba ņēmēji tiešām saņem priekšrocības, kas izriet no šīs uh, sociālās nodrošinājuma sistēmas. Nedrīkstam, kā jau teicu, ļauties protekcionistam, bet jābūt taisnīgiem eh, šai jomā. Godētā priekšādētāja kolēģi bija ārkārtīgi liels gods pārstāvēt Portugāli šeit, šais debatēs, šais debatēs par tādu sociālāku Eiropu. Paldies! Paldies arī jums, saka priekšādātā, paldies par jūsu ieguldījumu. Mums tik liels, ka bija sadarbība arī lauksaimniecības komitejā, lai jums veicas arī turpmāk. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Smolkovs kundze, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Lielākā priekšrocība, ko piedāvā pievienošanās Eiropā, ir preču un cilvēku brīvu pārvietošanās. Individu mobilitāte, jāsaka, ir ļoti pamatīga Eiropā, un par to liecina daudz un dažādi pētījumi. Vēl viena parādība, protams, ir arī pierobežu, pārobežu darba spēks, un tāpēc nepieciešama sociālo nodrošinājumu sistēmu koordinēšana. Tā jāveic tā, lai izvairītos no liekas birokrātijas, no valodu eh, šķēršļiem. Uh, un nepieciešams šādiem migrējošiem darbaņēmējiem eh, piedāvāt pietiekumu aizsardzību un eh, sistēmu koordinēšanu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīga šī pieeja, eh, kas saistās ar koordinēšanu. Tā jāuzlabo arī tālāk. Mums nepieciešams katram darbaņēmējiem garantēt tieši tādas pašas tiesības visā Eiropas Savienībā koordinēšana tāpat laikā jāapspriež arī tāpēc, ka ir viena otra dalībvalsts, kas jau šobrīd domā par darba ņēmējiem, viņu ģimenēm. Ehm, un tāpat laikā, nu, piemēram, notiek tāda kā diskriminēšana pret darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm. Nu, liels, kas piemērs šajā gadījumā ir Austrija. Liels paldies. Nākamais runātājs Andrēs Mamīkins. Thank you, President, dear colleague. Priekšādātāji, godātie kolēģi, komisārs Kunze pieaugošā darba spēka mobilitāte nozīmē, ka sociālās tiesības jāaizsargā krietni labāk. Tāpat laikā darba ņēmē brīvu pārvietošanos eh, šobrīd bloķē dalībvalstis padomē. Bet, kolēģi, runāsim par tām lietām, kas ir svarīgākas mūsu balsotājiem, respektīvi viņu sociālie pabalsti un tiesības. Daudzos gadījumos šie pabalsti. Uh, um, tiek it kā sadalīti saist, at, atkarībā no pilsonības kvalitātes. Ārkārtīgi skumji, ka padome nepiedāvā, nepiešķir tik lielu nozīmi šiem sociālajiem pabalstiem. Indeksācija, ko veicina viena otra dalībvalsts, patiešām ir veids, kā nodrošināt segregāciju Eiropas Savienībā. Tas apdraud mūsu sociālās sistēmas, nostāda tās konkurencē viena ar otru, piemēram, uh, nu, attiecībā šiem dabažādājām darba spēka grupām. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem dalībvalsts var pašas lemt par kritērijiem kritērijiem, pie kādiem pabalsti tiek piešķirt, bet šie lēmumi būtu jāņem saskaņā ar kopējo principu, respektīvi vienāda attieksme un diskriminācijas trūkuma mm, noliekšana. Lielas paldies! Tālāk vēl viens runātājs Koberna kungs, trīs ar pus minūtes. Thank you, madam. Paldies priekšādā, cik jauki jūs atkal redzēt. Nu, lūk. Jāsaka, tas viss varētu šķist ļoti interesanti, bet Lielbritānijai tas ir ārkārtīgi bīstami. Lielbritānijas sociālā sistēma ir balstīta uz vajadzību un nevis uz ieguldījumiem, kā tas ir šai kontinentā. Francijā, piemēram, var, piemēram, saņemt uh, tikai tik daudz, eh, cik esat iemaksājuši šai sistēmā, un ja nes, nesat neko iemaksājis, tad nekādu pabalstu saņemt nevarat. Un tāpēc, kurā tie kungi, migranti pulcējas pie Kalē, eh, jo vēlas iekļūt Lielbritānijā, bet tāpat eh, laikā Dubrā gan neredzam šādus pūļus, un viņi nevēlas pārtām nokļūt eh, Francijā. Un tas tāpēc, ka mūsu sociālo nodrošinājumu sistēma ir krietni atvērtāka tiem, kas ierauž. Nu, tajā no, ierodas. Tajā nav nekā nepareiza, mm, bet, nu, vienkārši sistēma, šī sistēma dar mums, bet jāsaka tā, ka šīs nodrošinājuma sistēmas ir ļoti atšķirīgas un nesavietojums. Ja kāda veida izmaiņas šai sistēmās varētu, piemēram, no, novest pie Lielbritānijas mm, sistēmas bankrota. Un tas ir viens no jums, kāpēc nobalsojām par Brexit jo mēs bijām nobežījušies, ka mm, jūs novedīsiet bankrotā mūsu sociālā nodarbinājuma sistēmu, radīsiet slogu un spriedzi mūsu mājasēmniecībām, kam arī taču ir iespēja mm, rīkoties, kā vēlas arī mm,